Muhameda Ramadana lieta. Pirmais uzstāsies viens no rezolūcijas autoriem - Smīta kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, ka starp autoriem bija patiešām uh, laba sadarbība. Mums izdevās radīt uh, pārdomātu rezolūciju un es domāju, ka, protams, mēs visi arī esam pret nāves sodu, Un jāsaka, ka Bahreina uh, patiešām tiek kritizēta, progresa nav, un eh, jāsaka, ka, protams, Bahreina nav vienīgais vaininieks šajā reģionā. Mēs, protams, skatāmies, kas notiek arī kaimiņu valstīs, eh, reģionā plašākā kontekstā, un Eiropas parlaments uzdomā, ka ir iespējams izkopt dialogu ar Bahreinu, un uh, šāds tāds progress tomēr ir novērojams. Un es domāju, ka ir iespējams arī iesaistīties ar šo valsti auglīgās diskusijās. Viņi ir arī izveidojuši institucionālo reformu programmu, domājuši par neatkarīgu tieslietu sistēmu, ir izveidota ombudu struktūra, īpašo izmeklēšanu struktūra. Tā tad ir vērojami daudzi tādi pozitīvi iedīgļi šajā valstī. Mēs vēlamies, lai process turpinātos un mēs varam viņiem tur palīdzēt, gan kritizējot, gan arī sniedzot palīdzību. Un, konstruktīvus padomus. Bet, ja mēs runājam par Ramadana kungu, kam kopīgi ar deviņiem citiem cilvēkiem ir piespriests nāves sots, es domāju, ka mēs varam būt vienis prātis nosodot šādu rīcību. Un jāsaka, ka trešajā punktā ir. Uh, Uzsvērts, ka cilvēktiesība aizstāvi ir jāiz, jāizstāv ņemot vērā viņu aktivitāti e, pilsonisko brīvību aizstāvēšanā, un es ceru, ka mēs nobalsosim par rezolūciju šodien. Liels paldies! Paldies, tagad Korāla kungs, viena minūte. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka dalību valstis nav bijušas pārāk aktīvas Bahreinas jautājumu risināšanā. Uh, Ko varēs darīt, ko varētu darīt, lai uh, eh, nepieļautu cilvēku spīdzināšanu un nežēlīgu attieksmi pret ieslodzītajiem? Ir daudz valstu, uh, kur mēs redzam cilvēktiesību pārkāpumus, bet mēs turpinām draudzīgas attiecības ar šīm valstīm piekopt. Un jāsaka, ka Bahrainā turpina pārkāpt vārda brīvība, cilvēki nevar piedalīties demonstrācijās. Ja mēs runājam par Mohameda Ramadana lietu, viņš tika spīdzināts tikai tādēļ, ka mēģināja baudīt sev pienākošās tiesības. Uh, Dalību valstīm ir jāstrādā pie konkrētas stratēģijas, iesaistot darbā visus globālos spēlētājus, izmantojot diplomātiskās svīras un, protams, vajadzētu arī garantēt, lai šie cilvēktiesība aktīvisti tiktu atbrīvot no ieslodzījuma. Paldies! Pants Ērīkungs, paldies! Jāsaka, ka Persijas līča valstīs mēs vērojam dramatiskus cilvēktiesību pārkāpumus. Divas reģionālas varas, Irāna un Sauda Arābija, cīnās par varu šajā reģionā un Muhameds Ramadans savukārt Bahreinā ir um, uz apsūdzēto sola. Uh, viņam ir piespriests nāves sods par to, ka viņš ir cilvēktiesība aktīvists, ka viņš ir piedalījies demonstrācijās un baudījis savas pilsoniskās brīvības. Ir vēl deviņi citi uh, cilvēki, kam ir piespriests nāves sods, un uh, mums vajadzētu iestāties arī par viņu atbrīvošanu, jo atzīšanās tika panākta izmantojot spīdzināšanu. Jāsaka, ka Bahreinā notiek uh, cilvēktiesība pārkāpuma, mediju brīvība tiek ierobežota, tāpat kā runas brīvība un pulcēšanās brīvība. Mums ir jāvērš pie Bahreinas iestādēm, lai tās kaut ko darītu. Paldies, Dehovska kungs, uz vienu minūti. Paldies. Pirmām kārtām gribēju pateikt ka šī uh, rezolūcija ir radusies ļoti tālajošu kompromisu rezultātā. Uh, Visas politiskās grupas eh, bija iesaistīts kompromisu veidošanā. ETP beidzot ir gatava to atbalstīt, bet man ir jāuzsver, ka mums ir vēl daudz iebilžu. Mēs pat nebijām eh, vienisprātis par vairākiem formulējumiem, kas šeit izmantoti. Un rezolūcijas tekstā ir demonstrēts, cik svarīgi ir pārbaudīt eh, mūsu rīcībā esošo informāciju. Bija vairākas politiskās grupas, kas īstenībā gribēja pat aplami informāciju iekļaut šajā tekstā. Un bija grūti pārbaudīt, vai informācija patiešām ir patiesa. Mēs vēlamies vērsties pie Bahreinas valdības, lai viņi kārtīgi izmeklē uh, Mohameda uh, Ramadana lietu un arī citu ieslodzīto lietas. Mums ir jāparūpēs arī, lai tik panākts progress attiecībā uz nāvsot. Paldies tagad, Tano kungs. Paldies. Jāsaka, ka mēs esam patiešām noraizējušies par Mohameda Ramadana arestāciju un mana politiskā grupa pieprasa, lai Bahreinas iestādes, sevišķi viņu karaliskā augstība izmeklētu uh, apvainojumus par spīdzināšanu, nelegālu aizturēšanu un nāvis sodu pieņemšanu piemērošanu un ir jāpārskata piespriestie sodi tad, kad tas ir nepieciešams. Bet jāsaka, ka piedāvātā teksta redakcija tomēr ir pārāk stingra nosodot šo tik ļoti trauslo salu valsti. Un, protams, mums ir arī jāvērtē atzinīgi sasniegtais progress. Un jāsaka, ka Bahreina arī cieši no dažādiem uzbrukumiem. Tā ir pakļauta drošības riskiem, piemēram, no Irānas puses. Apvienotā karaliste uzskata, ka ir jāizkopie attiecības ar Bahreinu, un tagad sākas valsts valstī sāk veidot arī jūras bāzi, tā ir sadarbības starp apvienoto karalistu un Bahreinu, tādēļ es gribu uzsvērt, ka šī mazā valsts var tomēr spēlēt būtisku lomu reģiona drošības garantā. Paldies! Paldies, Veržjākundze! One minute. Merci. Paldies. 2011. gadā uh, gandrīz vai pusi no Bahreins iedzīvotāju devās ielās. Visi uh, Visus um, skār šī situācija viņi pieprasīja eh, demokrātiskās un sociālās prasības, bet um, šeit Saudārābija iejaucās, eh, lai atjaunot kārtību. Um, arī nevalstiskās organizācijas protestē pret to, ka tiek turēti cilvēki cietumos. Eh, lielākā daļa cilvēku grib brīvību, bet arī cīņa pret terorismu iegūst instrumentālu raksturu. Eh, ir arī izteikumi pret nāves sodu, un eh, šai ziņā tiek zaudēta arī pilsonība. Eh, Bahreinas iestādes nav spējīgas veikt reformas, kā arī nespēja īstenot 25 rekomendācijas, ko ir izteikusi neatkarīga komiteja, un viņi joprojām savu praksi. Un mm, šodien mums ir jādara viss, lai Bahreina iet pareizā virzienā. Okay. Šākas kundze uz minūtu, lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, kolēģi. Uh, Mēs eh, daudz dzirdējām, eh, ka Bahreinā iestādes vēlas pievērsties energoapgādēji, drošībai un citiem svarīgiem jautājumiem. Un es arī labprāt eh, gribētu runāt par šiem jautājumiem, nevis lūgt, lai viņi beidz spīdzināšanu, cilvēku mocīšanu, vārda brīvības ierobežošanu un beigtu piespriest nāvis sods. Jāsaka, ka Ramadana kungs ir viens no desmit cilvēkiem, kam piespriest apspriests nāves sots, un viņš ir izmantojis visas legālās svīras, lai uh, viņa lieta tiktu pārskatīta. Mēs pieprasām, lai tiktu ieviests moratorijas uz nāves sodu. Un jāsaka, ka vienīgais, uh, tas ir vienīgais veids, kā izveidot tādas labas sadarbības saites starp ES un Bahreinu, un viņiem ir bez izņēmuma jāievēro visu cilvēku tiesības savā valstī. Un ANO īpašais vēstnieks, viņam ir jābūt iespējai eh, piekļūt eh, visām mm, iestādēm šajā valstī un eh, jābūt iespējai pārliecināties, ka cilvēktiesības tur tiek ievērotas. Paldies, tagad Manesku kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu absolūta nāves soda un spīdzināšanas pretiniece. Es ne, nedomāju, ka jau kāds noziegums attaisno šādu metožu piemērošanu. Bet jāsaka, Bahreins valdībai ir jāpārskata uh, šais metodes. Un viņi gan teica, ka viņi vēlas uh, kaut ko darīt lietas labāk, ka viņi vēlas pārskatīt. Uh, šīs struktūras, un jāsaka, ka šī ir rezolūcija pret vienu mazu Persijas līča valsti, bet mēs nevienmēr esam paši gana taisnīgi, mēs izmantojam divējādus standartus, vedot sarunas ar šādām valstīm. Bet ja mēs nebūsim pietiekami taisni savās uh, nostādnēs, mēs īstenībā nekad negūsim panākums, jo pret vienām valstīm mēs izturāmies maigāk, pret citām stingrāk. Un ir valsts, kurās īstenībā ar nāvu tiek sodīti divi, trīs cilvēki katru dienu. Uh, Priekšsēdētājs kundze, es ceru, ka mums uh, izdosies uh, runāt taisnu valodu ar šīm valstīm un būt vienlīdz uh, stingriem pret visām valstīm. Mums ir jāatbalsta šie cilvēki, un tas attiecas arī uz cilvēkiem Bahreinā. Paldies, tagad Bagomešas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc pirmā protestu viņa Bahreinā 2011. gadā mēs turpinām saņemt ziņu par ziņas par spīdzināšanu, par politisko oponentu ieslodzīšanu, par cilvēktiesību pārkāpšanu, par uh, cilvēktiesību aktīvistu tiesāšanu. Un jāsaka, ka uh, cilvēki nelegāli tiek ieslodzīti cietumā, aizturēti, spīdzināti. Uh, Un nedrīkst pieļaut šādas prakses turpināšanu, tās ir pilnīgi nelikumīgi. Un Mohameds Ramatāns tagad ir notiesāts uz nāves sodu, ir eh, arī apgalvojumi, ka viņš ir bijis spīdzināts. Mēs pieprasām, lai tiktu ieviests nāvis soda moratorijas, un mēs pieprasām, lai Mohameds Ramadans tiktu apžēlots. Es ceru, ka augstie pārstāvi un diplomātiskais ešelons kaut ko darīs lietas labā, un ANO īpašajam spīdzināšanas pārstāvim ir jābūt iespējai doties uz Bahreinu un uh, apmeklēt arī visas brīvības laupīšanas vietas. Ibrahims Šaīvs, eh, Mohameds Al-Badrāvi un Šeiks Al-Masalams arī viņi ir ieslodzīti cietumā un gaida nāves sodu izpildu. Paldies, Kēlī kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts, ka varu šodien piedalīties diskusijās par šo jautājumu, un tāpat kā citi deputāti vēlējos teikt, ka Bahreina tomēr ir panākusi daudz, tā ir nogājusi garu ceļu, viņi sadarbojas ar mums runājot gan par tirzniecību, gan citām jomām, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu pievērt acis uz tur eh, notiekošajām problēmām. Un jāsaka, ka, protams, nāvis sots eh, ir tāda lieta, uz kuru mēs nevaram pievērt acis. Tas ir pretrunā visām starptautiskajām konvencijām. Mohameda Ramadana gadījums ir īpaši kliedzošs šajā kontekstā. Šī rīcība ir negodīga un Mohameds Ramadans ir vistīrākais patvaļs upuris. Ir e, jābūt, protams, e, labām attiecībām starp Bahreinu un Eiropas Savienību, bet nu, mēs nedrīkstam arī viņiem piedot kļūdas. Paldies, un tagad Vordas kundze vienu minūti. Paldies, es gribētu uh, paust savu solidaritāti Mohamedam Ramadanam, uh, viņa ģimenei un mīļotajiem. Jāsaka, ka visu uh, apzinīgo pilsoņu uh, pienākums pasaulē ir vērsties pret nāvis, sodu spīdzināšanu un cilvēktiesību pārkāpumiem, neskatoties, eh, kur eh, tie notiek. Jāsaka, ka viņš tika nepamatoti aizturēts tāpat Bahreinā. Uh, E, ir aizturēti 237 bērni. Viņi tiek spīdzināti. Mēs e, šos datus ieguvām 2015. gadā. E, daudzi tiek sīsti, pret viņiem attiecas nežēlīgi un viņiem tiek inkriminēti noziegumi, kurus viņi nav paveikuši. Te var runāt par Jāsinu Hasanu, par uh, Saidu Fahelu, Saidu Šamsu un Saidu Samalu Hašamu. Tie visi ir pusauģi, kas ir apcietināti pēdējo mēnešu laikā. Viņi ir. Uh, jāatgriež atpakaļ viņu ģimeņu klēpjos. Un 2013. gadā mēs pieņēmām rezolūciju, lai Bahreina piemēro bērnu tiesību konvenciju, jo tā to ir parakstījusi. Es lūkšu, lai Bahreinas iestādes uh, atbrīvo Mohamedu Ramadānu un visus ieslodzītos bērnus. Paldies! Un tagad ir brīvā mikrofona procedūra tikai divas minūtes. Pirmais Svobodskungs. Vážená paní předsedající, eh, v současné... Priekšsēdētāji. Šobrīd daudzas valstis, daudzas valstīs ir diskusija eh, par to, kā panākt līdzsvaru starp drošību un brīvību. Bahreina ir uz pareizā ceļa, tā tas ir, tomēr eh, mēs nedrīkstam novērsties uh, Eh, no šādiem gadījumiem, kā Mohameda Ramadana lieta, un arī mēs nedrīkstam neievērot citus notiesātos uz nāvi. Un uh, tikai valsts vadītājs var palīdzēt un apžēlot um, šo cilvēku. Tāpēc es gribētu vērsties pie Bahrēns un lūgt, lai šī valsts ievieš moratoriju nāvis sodam. Es tiešām aicinu attiecīgām iestādēm rīkoties saskaņā ar tiesiskuma normām, arī policijai, lai viss cilvēktiesības ir pievērots. Paldies! Paldies, Kaputo kungs! Grazie, Presidente Paldies, priekšsēdētāji. Bahreinas uh, atpakaļ atgriešanās pie nāves soda akceptēšanas. Mēs redzam, ka cilvēki tiek spīdzināti arī pratināšanas laikā, aizturēšanas laikā, un um, šāda prakse uh, notiek sistemātiski un ļoti plašā mērogā. Uh, 2014. gada novembrī Bahreins tiesa um, nosodīja Ramadātu kungu un arī mūsu kungu, piespriežot eh, viņiem sodu nāvesodu. Un um, arī ir cilvēki, kas liecina, ka ir bijusi notikusi spīdzināšana, lai piespiestu šos cilvēkus atzīties. Eh, vajadzētu izdarīt visu spiedienu uz Bahreins valstīm, lai viņi eh, izbeidz šo praksi un arī, lai cilvēki vairs netiek notiesāti uz nāvi. Mums ir jānosod eh, šādu cilvēku turēšana apcietnāmā. Tagad, Krecu kundze, komisārs kundze priekšsēdētāji. Kopš 2011. gada Eiropas Savienība ļoti uzmanīgi uzrauga situāciju Bahreinā. Eiropas Savienība konsekventi iesaistās sadarbībā ar pašvaldībām visos līmeņos, tiek uzturēti kontakti ar aktivistiem Bahreinā. Bahreina ir ļoti svarīga partnervalsts, tā ir Persijas līča valsts, un tā ir ļoti svarīga loma, lai nodrošinātu stabilitāti šajā reģionā. Uh, Un to vislabāk var panākt, stiprinot esošo ietvaru, aizsargājot cilvēciskās brīvības un cilvēktiesības. Eiropas Savienība uztur aktīvu dialogu ar šo valsti, ar tās valdību un arī atbalsta Bahreinas stabilitātu un attīstību. Mēs uzskatām, ka šo mērķi vislabāk var panākt caur nacionālo, nacionāli iekļaujošu izlīgumu procesu, kas novedīs pie sociālām un politiskām progr reformām, un uh, dialogs un tolerance ir tam pamatā. Mēs arī esam satraukušies sakarā ar šo nāves sodu, kas ir piespries Ramadām un Ali Musam uh, par viņu iesaistīšanos 2014. gada bumbas sprādzienā, kur gāja bojā um, policijas virsnieks, un uh, šo spriedumu arī apstiprināja kasācijas tiesa. Eiropas Savienība ir izteikti pret nāves sodu izpildēju. Jebkuros apstākļos un nāves soda atcelšana ir un paliks viens no stūrakmeņiem Eiropas Savienības ārlietu politikā. Arī šī liecinājuma par to, ka personas tiek spīdzinātas, arī šādas apsūdzības ir uh, attiecīgi un pilnīgi jāizpēta. Eiropas Savienībā ir Bahreins vēstnieks, kurš strādā Briselē, un Eiropas Savienība turpinās uzturēt kontaktu ar Briseles iestādēm un cīnīsies par cilvēktiesību fundamentālo tiesību ievērošanu jo tās ir Bahreins eh, sautariskās saistības un arī rekomendācijas, ko izteikusi Bahreins izmeklēšanas komiteja tad attiecīgi tās tiek izskatītas periodiskā pārskata ietveros. Eiropas Savienība turpina aicināt Bahreins valdību rīkoties proporcionāli visos gadījumos, arī aizstāvēt uh, visu personu tiesības, kam tiek um, piespriests eh, kriminālsots, un to mēs paudām arī tad, kad 15. gada maijā Labrinīdisa kungs apmeklēja šo valsti. Un eh, tās, šīs vizītes laikā Eiropas Savienība vēlreiz apliecināja, ka Eiropas Savienība mm, cīnās pret nāvis sodu un arī esam stingri pret degradējošu attieksmi pret eh, cilvēkiem. Uh, priekšsēdētāji deputāti. Mēs rīkojamies ciešā sadarbībā ar dalību valstīm, kas ir pārstāvēts manamā. Mēs cieši sekojam visiem notikumiem, kas ir saistīti ar šiem gadījumiem. Mēs arī sekojam eh, kopējai cilvēktiesību situācijai Bahreinas karaliste. Eiropas Savienība ir izteikusies ļoti stingri daudzos gadījumos, paužot viedokli, ka vardarbība nekādos apstākļos nav attaisnojama. Eiropas Savienība nepārtraukti ir aicinājusi, eh, lai būtu veikta šī ļoti caurskatāma un padziļināta izmeklēšana visos šajos gadījumos. Un eh, Bahreins iestādēm ir caurskatāmi un efektīvi jārisina šie jautājumi. Un jāseko arī visām rekomendācijām no cilvēktiesību institūta, un visas šīs rekomendācijas ir cilvēku interesēs jāizteno. Uh, Un šādā ziņā Bahreinas iestādes jau ir sākušas īstenot neatkarīgās komisijas rekomendāciju īstenošanu, tas ir pozitīvi, un mēs ļoti ceram, ka tas uzlabos humanā situāciju valstī. Tomēr vēl daudz ir jādara. Un ir arī iekšēt ministrija un ieslodzīta komisija, Nacionālās cilvēktiesību institūts, kā arī citas organizācijas. Tām visām ir ļoti svarīga loma, un šīm organizācijām ir arī jādod iespēja pildīt savu pilnvarojumu caurskatāmā veidā. Eiropas Savienība turpinās sekos um, Alimusas un Ramadana lietai. Uh, Un, attiecīgi, caur attiecīgiem kanāliem mēs informēsim pretējo pusi par mūsu nostāju šajā jautājumā. Paldies! Es eh, esmu saņēmusi.